Dear colleagues, godātie kolēģi, lūdzu mēģiniet pēc iespējas klusāk ieņemt savas vietas, jo mums ir jāsāk šās dienas sēde. Please take your seats. Ieņemiet lūdzu jūsu vietas. I would like to start. Es vēlētos sākt. Lūdzu, ieņemiet jūsu vietas, arī visi tie, kuri vēl nav to izdarījuši. Ok. So, thank you. I would like to welcome. Es vēlētos sveikt visus šajā pēcpusdienas sēdē, īpaši tos, kuri ir jaunievēlēti vai sākuši no jauna strādāt Liba komitejā. Un e, patreiz sēdi vadīšu es līdz brīdim, kamēr ievēlēsim Liba prieksēdētāju. Un ar to paziņoju mūsu sēdi par atklātu. Lūdzu, apsēžaties! Es vēlētos atgādināt visiem deputātiem, ka mūsu šās dienas sēdes nolūks ir e, ievēlēt komitejas biroju. Un kā tas notiek ievēlēju, ievēlot e, prieksēdētāju un četrus prieksēdētāju vietnieks saskaņā ar parlamenta reglamentu 2004. pantu. Vispirms mēs ievēlēsim komitejas prieksēdētāju. Kolēģi, mums jau bija jāsāk pirms kāda brīža. So another committee meeting will start. So may I ask you to take your seats? Okay, so on the, in the first place, we'd like... Tātad eh, vispirms mēs ievēlēsim komitejas priekšsēdētāju un pēc tam priekšsēdētāju vietniekus. To... Saskaņā ar eh, parlamenta reglamenta 2004. pantu es vēlētos pateikt, ka aizvietotāji tiks ievēlēti saskaņā ar procedūras citiem punktiem. No EPP, punktas, no EPP grupas Kveļo punkts, ba, Kveļo kungs balsos Bekara vietā. Becerril Barrio Teresa instead of Mr. Ortofer, uh, Mrs. Morano instead of Mrs. McAvey, Mrs. Toon instead of Mrs. Matera, uh,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 Par kvorumu runājot, ir nepieciešams 15 deputātu klātbūtne. Un tāpēc esam nodrošinājuši kvorumu, kas ir nepieciešams Libe komitejas balsošanai. Ir vēl viens izmaiņas. Kings kundzes vietā. Revodelon kundze balsos tās vietā. Un tagad mums ir jāizvirsa kandidāti. Kā izvirzīsim kandidātus priekšsēdētāju postenim? Priekšsēdētāju posteņu kandidāts izvirz vai nu prie, eh, politiskās grupas vai arī pieci mūsu komitejas deputāti, un mūsu gadījumā tas būtu trīs deputātu kandidatūra. Priekšsēdētāja amata kandidātam ir jāizpild dažādas deklarācijas, un tagad eh, es vēlētos dzirdēt kandidātu vārdus. Zipas kundze. Es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu SND grupas vārdā priekšsēdētāja amata kandidātam izvirzīt Morais kungu. Paldies, Zepels kunga. Klods Morais ir pieņemts kā kandidāts. Vai ir citi kandidāti? Nē. Tad eh, griežos pie kandidāta ar jautājumu, vai viņš piekrīt būt eh, kandidāts. Paldies, Klods! Un esmu pārliecināta, ka kandidāts ir izpildījis arī finanšu deklarāciju. Un tā kā ir tikai viens kandidāts, tad eh, mēs varam ievēlēt viņu aklamācijas kārtībā. Tātad, vai visi piekrīt, ka mēs varam ievēlēt priekšsēdētāju ar aklamāciju? Ja visi piekrīt, tad balsosim ar aklamāciju. Congratulations. Apsveicam Morais kungu, pasludinu jūs par ievēlētu Libe prie, komitejas prieksēdētāja amatā. Un tagad dodu vietu Morais kungam. Paldies, kolēģi! First of all, thank you. Uh... Vispirms, uh, paldies Kingai un pateicos arī visiem pārējiem kolēģiem par to, ka man ir uh, tā privilēģija tikt ievē, bija tā privilēģija tikt ievēlētam par Liba komitejas prieksēdētāju. Pirms pārējām pie prieksēdētāja vietnieku vēlēšanām, darīsim to nekavējoties, jo man tas ir emocionāls pārdzīvojums kļūt par Liba prieksēdētāju Jūs ziniet, ka šī komiteja ir viena no vissvarīgākajām Eiropas eh, parlamenta komitejām. Mēs izskatām ļoti svarīgus jautājumus, kur ir saistīti ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un arī parlamenta vērtībām. Un eh, tie deputāti, kuri šajā komitejā jau ir darbojušies, zina, ka mēs izskatām kā ekonomiskus jautājumus, tā arī citus, bet tieši ekonomiskie ir Eiropai šobrīd vissvarīgākie. Mēs esam vērtību parlaments, un tāpēc eh, mūsu komitejā mēs eh, izskatām ļoti svarīgus Eiropai un arī parlamentam jautājumus. Tāpēc eh, man tas ir liels gods un arī milzīgs prieks būt par šās komitejas priekšsēdētāju. Paldies par jūsu izrādīto uzciti, uz, uzticību. Un tagad pārējām pie priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām. Vispirms, saskaņā ar 2004. reglamentu punktu, es vēlētos pasludināt sekojošus aizvietotājus šajās vēlēšanās. Saraksts ir tieši tāds pats, kādu jau norasīja Kinga Zelča, un vēlētos pateikt, ka no politiskajām grupām pirms, tātad ir jāpasludina aizvietotāji pirms vēlēšanas tiek pasludinātas par uzsāktām. Tātad eh, šis ir saraksts. Par kvorumu ir nepieciešams 15 deputātu klātbūtne, un tā ir nodrošināta. Tātad 60 deputāti, 1 ceturdaļa 15, un tagad eh, kandidāta vārdi. Vispirms pirmajam priekšsēdētāju vietnieku amatam. Um. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tautas partijas grupa ierosina Kingu Gālu ievēlēt par pirmo viceprezidentu. Tātad pirmā viceprezidente Kinga Gāla tiek nominēta šim amatam. Otrā viceprezidenta amats. Kādi kandidāti ir? Brigita Cipeli, S un D grupas vārdā. Es gribētu ierosināt uh, Lianas Jotovas kandidatūru otrā viceprezidenta amatā. Trešā viceprezidenta kandidāts Sargentīni Kundze, ja zaļie uh, vēlētos nominēt Jānu Filipu Albrehtu kā trešo viceprezidentu. Un ceturtais viceprezidents, kādi kandidāti tiek izvirzīti? Lūdzu. Taut, tautas partijas grupas vārdā mēs ierosinām Barbaru Kudi, Kudrītsku kā ceturto viceprezidenti ievēlēt. Es uh, tagad uh, jautāju izvirzītajiem kandidātiem, vai viņi piekrīt uh, viņu kandidatūru izvirzīšanai. Jā, Kinga Gala, Jotovas kundze, Albrehta kungs un. Uh, jūs piekrītat un Kudrītskas kundze arī piekrīt. Jūs visi esat aizpildījuši finansiālo interešu deklarāciju. Lūdzu, ieņemiet uh, vietas. Nē, es atvainojos. Jā, vispirms ir jārīkojas demokrātijas garā, pirms jūs ieņemat savas vietas šeit prezidijā. Vispirms mums ir uh, jābalso tātad ar aklamāciju, ap, ar aplausiem balsojam par viceprezidentu kandidātiem. Tagad es lūdzu viceprezidents uh, ieņemt uh, vietu šeit pie prezidija galda. Okay, colleagues, um, Tie kolēģi. Okay, a warm welcome to our vice chair. So, apsveicu priekšstādātāju vietniekus, kas nu pat ir ievēlēti, un tagad mums ir jāatrisina procedūras jautājumi. Uh, vispirms sanāksmju plāns uh, ga, šim gadam. Šis uh, šis uh, grafiks ir izdalīts, līdz ar to apstiprinām, ja nav iebildumu. Ir pirmais iebildums. Judita Sargentīni. Jā, esmu ar to lepna. Man nav iebildama, es tikai vēlējos norādīt, ka mums ir divas sanāksmes paredzētas ceturtdienas pēcpusdienā, kuras sākas trijos un beidzas sešos. Uh, 30, tātad viena ir 4. septembrī un viena 6. oktobrī. Jūs zinat, ka uh, šādas sanāksmes nav īpaši populāras, un vai jūs tiešām esat pārliecināts, ka tās vispār notiks? Yeah. Okay, Judith, thank you for um, help. Paldies par to, ka palīdzat man vadīt šo pirmo sanāksmi. Priekšsēdētāja konference izteica šādu priekšlikumu. Un tas ir priekšsēdētāja konferences ziņā mainīt šādu priekšlikumu. Uh, Un mēs par to runāsim sanāk, koordinātoru sanāksmē ceturtdien. Vai ir kādam vēl iebildumi pret šo sanāksmju grafiku, kas tiek ierosināts? E, jā, es par šo uh, jautājumu runāšu ar koordinātoriem un pēc tam arī priekšsēdētāju konferencē. Tagad otrs darba kārtības punkts ir. Priekšsēdētāja konference ir nolēmusi visi, ka notiks komisāru uzklausīšana tieslietu un iekšlietu jautājumos, un tas ir paredzēts pirmdien 14. jūlijā, kurā piedalīsies Lībe Jūrija un FAM komiteja deputāti. Un koordinātoru sanāksme par šo jautājumu notiks 10. jūlijā, jo šis, uh, šī sanāksme ir um, paredzēta, jo ir jānomaina Redingas kundze, kura vairs nebūs komisāre. Un tādēļ mums ir jāuzklaus šis kandidāts. Vai ir kādi jautājumi par to? Ja nē, tad nākamā mūsu komitejas sanāksme notiks 14 jūlijā. Vai ir kādi citi jautājumi, ko vēlaties apspriest? Es uh, uh, esmu nedaudz aizkustināts par savu ievēlēšanu un par to atvainojos, bet es vēlējos pateikties deputātiem par man izrādīto uzticību un jaunievēlētajiem deputātiem es apsolu, ka es vienmēr godīgi izturēšos pret visām politiskajām grupām. Mums ir ļoti svarīgi jautājumi, jāizlēm koplēmumu procedūrā saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tam būs nepieciešams daudz pacietības un būs ļoti smagi jāstrādā. Uh, un es uh, apsolu smagi strādāt, un pat ja pieļaušu kļūdas, tad es uh, rīkošos taisnīgi un strādāšu daudz turpmākos divu ar pus gadus, un ja jūs mani vēlreiz ievēlēsiet, tad visus piecus gadus. Paldies jums un uh, veiksmīgu sadarbību mums visiem!